mandātu ir pārbaudījusi un vienbalsīgi piedāvā atzīt to par spēkā esošu sākot ar 5. martu 2015. gadu. Vai kāds iebilst? Nē, tātad šis mandāts ir apstiprināts.